Mes chers collègues, bonjour! Bonjour, monsieur Telī. Kolēģi, labdien, labdien, Tēličkas kungs! Darba kārtības projekts var tikt apstiprināts, ja nav iebildumu. Iebildumu nav. 2017. gada 9. novembra sanāksmes protokols var tikt apstiprināts, ja iebildumu nav. Iebildumu arī nav. Tātad protokols ir apstiprināts. Godātie kolēģi! Mans paziņojums būs pēc Merinais kūkunga ierašanās un sāksim tad arī balsošanu. Labdien, Bārkungs! Tā tad sāksim balsošanu un sagaidīsim arī Nesku kungu. Paskatīsimies, vai ir kvorums. Sākam balsot kvorumam. Beidzam balsot. Kvorums ir lai varētu notikt balsošana. Bet vēl pirms ķeramies klāt balsošanai, es vēlētos uh, nākt klajā ar paziņojumu. Parasti uh, tas gan nav ierasts, tomēr izmantošu iespēju, lai jūs informētu par to, ka mums ir politiskā vienošanās par EASA regulu. Uh, pēc sešiem trialogiem un pēc neskaitāmām tehniskajām sanāksmēm pagājušā nedēļā. Visas nakts garumā no trešdienas uz ceturtdienu mēs vedām pārunas ļoti cītīgi, lai beigu beigās nonāktu pie vienošanās pulksten sešos no rīta. Un tā tad 11 eh, stundas ilga pārunas. Uh, Es patiesi vēlētos apsveikt mūsu ziņotāju Marinesku kungu. Varam tiešām viņam aplaudēt. Marinesko kungs, liels paldies par jūsu darbu, paldies par šo lielisko sadarbību. Un, protams, es pateicos visiem m, komandas dalībniekiem par uzcītību un uh, čaklumos, tad domāju padomniekus, tulkus, sekretariāta locekļus, komisijas pārstāvis. Svenam paldies, viņš gan te nav klāt. Bet eh, kolēģi viņam varēs nodot šos pateicības vārdus. Katrā ziņā tiešām ievērības cienīga nakts, pateicos komisijai, Bušas kundze, komitejai eh, Bušas kundze eh, mūs pārstāvēja un arī Igaunijas eh, prezidentūrai. Jāsaka paldies, tiešām daudz puliņu tika ieguldīts tā, lai mēs nonāktu pievienošanās. Vēlos to izcelt vēlreiz mūsu komitejas sanāksmē. Katrā ziņā vēlreiz paldies, Marinesko kungs. Es zinu, ka reizēm tas nebija viegli, bet mums izdevās. Vai jūs vēlties teikt kādus vārdus? Liels paldies! Paldies kolēģiem! Protams, mēs eh, divus gadus strādājām pie šī faila. Visi darbinieki, padomnieki no politiskajām grupām un uh, deputātu, uh, arī darbinieki un sekretariāts. Mm, es uh, tomēr domāju, ka nav normāli uh, vest pārunas pie, līdz pieciem, sešiem no rīta par Eiropas likumdošanu. Tāds ir. Uh, mans viedoklis, nu, ir politiskā vienošanās, bet, nu, darbs eh, nekad nebeidzas, tāda ir šī realitāte. Katrā ziņā liels paldies! Es domāju, ka visas svarīgās lietas, kuras piedāvāja parlaments, ir iekļautas vienošanā. Tomēr uzskatu, ka vēl ir eh, palicis darbs, eh, kas jāturpina. Lielas paldies, Marinesku kungs! Turpināsim darbu. Tātad sāksim balsošanu par eh, datu, kas saistīti ar CO2 emisijām, uzraudzību un eh, ziņošanu, kā arī eh, jaunu nu, smagas noslodzes transporta līdzekļu degvielas patēriņu. Tas ir atzinums, kas ir jāsniedz NV komitejai, un uh, referents ir Kaputo kungs. Sāksim arī bez ilgas kavēšanās balsošanu. 47. grozījums par pret atturas noraidīts. 48. grozījums par pret atturas noraidīts. 49. grozījums par pret atturas pieņemts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas. 8. kompromiss pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas Atturas. Devītais kompromiss pieņemts. 67. grozījums par. Pret. Atturas. 67. pieņemts. 69. grozījums par. Pret. Atturas. 69. pieņemts. 70. grozījums par. Pret. Atturas. 70. pieņemts. 71. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 10. kompromiss par. Pret. Atturas. 10. kompromiss pieņemts. Un tagad balsosim blokā 7, 8, 9, 10, 9, 4 un 5 grozījumu jāprecizē priekšstādātāji. Kas par? Pret? Atturas? Minētie grozījumi ir pieņemti. 77. grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 77. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 77. grozījums noraidīts. 78. par. Pret. Atturas. 78. noraidīts. 79. grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 79. grozījumu. Un beidzam balsot. Noraidīts. 80. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, tad balsosim ar elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad pieņemts. Turpinām darbu. 81. grozījums par. Pret. Atturas. 81. pieņemts. 82. grozījums par. Pret. Atturas. 82. noraidīts. 83. grozījums par pret atturas 83. noraidīts. 10. grozījums par pret atturas noraidīts. 11. grozījums par pret atturas 11. grozījums pieņemts. 12. grozījums par pret atturas 11. Pieņemts. Pārbaudīsim. Labi, sākam balsot par 12. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā reize, Vandekampa kungs, jūs man neusticaties. Labi, turpināsim. 13. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pirmais kompromiss. Pieņemts. Tagad trešais kompromiss. Par. Pret. Atturas. Trešais pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas ceturtais kompromiss pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 36. grozījums par pret atturas pieņemts Pieņemts. Sastais kompromiss par. Pret. Atturas. Sastais kompromiss pieņemts. 43. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 44. grozījums par. Pret. Atturas. 44. Nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts. 45. grozījums par. Pret. Atturas. 45. pieņemts. 46. grozījums par. Pret. Atturas. 46. grozījums noraidīts. Trešais grozījums par pret, atturas, trešais grozījums pieņemts. Tagad balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pār 28, pret 4. Kaputo kungs, apsveicam, jūsu ziņojums ir pieņemts ar plašu vairākumu. Allez, nous continuons nos travaux. Turpinām darbu. Par infrastruktūras finansēšanu dalīšanās ekonomikā. Tematiskā jeb atbildīgā departamenta pētījuma prezentācija.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 Alors, cette étude a été demandée par notre Mūsu komiteja bija tā, kas lūdza veikt šo pētījumu 2016. gada jūnijā, lai varētu e, noteikt, kādu ietekmi atstās e, kopīgā mobilitāte, kas e, arvien pieaug un kas ietekmē mūsu transporta infrastruktūru. Pētījumu veica Eiropas um, mm, mm, Florences uh, Universitārais institūts un Matijas Fingers mm, veica šo pētījumu. Viņš pārstāv šo departamentu. Došu jums vārdu, Fingerkungs, un tad jūs varēsit iepazīstināt mūs ar jūsu koordinētā pētījuma rezultātiem. Uh, Pēc tam mēs dosim vārdu mūsu komitejas locekļiem, lai viņi varētu uzdot jautājumus un uzklausīt atbildes, lai runātu par izmantotajiem veidiem, kā tika veikts pētījums, un tagad vārds jums, Fingera kungs. Jūsu rīcība aptuveni 20 minūtes. Lūdzu, Fingera kungs. Lielas paldies! Turpināšu savu prezentāciju angļu valodā. Pats pētījums ir angliski. Es ceru, ka eh, tehniski viss būs kārtībā. Nu jā, es saprotu, tātad uzstāšanās laiks laikam būs drīzāk 10 minūtes, nevis 20. Tātad te nu ir šis izaicinājums, kā tiek finansētas transporta infrastruktūras dalīšanās ekonomikām. Tomēr es vēlētos sniegt īsu e, ievadu par digitalizāciju, jo e, dalīšanās ekonomika ir digitalizācijas sekas. Kāda ir digitalizācijas ietekme? Tā tad ir fizisko vērtību ķēde, tā var būt transporta, loģistiskas ķēde, bet tas var būt jebkas fizisks, piemēram, grāmatu izdošana vai pārtikas ražošana. Digitalizācija palielina informāciju, kas ir iekļauta fiziskajā līmenī, jeb datu līmenī. Uh, un tas ļoti lielā mērā ietekmē vispirms patērētājus, klientus. Viņi vairs nav piesaistīti fiziskajai ķēdei, bet viņi piesaistās e, digitālajai dimensijai. Viņi kļūst par klientiem nevis grāmatu veikalam, bet e, Amazon portālam, piemēram. E, tā, bū, tas būtu pirmās sekas. Otrās sekas ir tādas, ka No šī digitālā slāņa jūs varat radīt jaunas uzņēmēja darbības formas, izmantojot es, eh, radītos datus. Tātad klienti var nopirkt šos datus un, eh, balstoties uz tiem, radīt pakalpojumus, neraugoties uz to, ka tur nav nekādas piesaistes šai fiziskajai pusei. Uh, Un eh, nu, visu pirms tas nozīmē to, ka klienti saņem vairāk informācijas, viņiem ir eh, vairāk um, iespēju lemt, un tas ietekmē fizisko vērtību ķēdi tādā ziņā, ka tagad ir lielāks spiediens uz fizisko vērtību ķēdi, jo mm, ir iespējams veikt salīdzināšanu. Tas savukārt nozīmē, ka uh, fiziskajā vērtību ķēdē ir lielāka efektivitāte. Un treškārt, pievienotā vērtība tagad pārvietojas uz digitālo slāni. Tātad digitālais slānis pārņem šo, e, šos vērtības savā varā, un tas arī bija izais punkts mūsu e, ziņojumā. Ja šī pievienotā vērtība tagad piesaistās digitālajam slānim, tad ir jautājums, kā mēs finansēsim infrastruktūras, kā mēs finansēsim uh, fizisko slāni. Un tas bija šis sākuma punkts mūsu pārdomās. Tagad pievērsīšos ziņojumam. Par ko tad mēs runājam, piesaucot dalīšanās ekonomiku, jeb sharing economy? Tā ir jauna mobilitātes paradigma, un ne tikai mobilitātes, arī enerģijas, uh, telekomunikāciju, jebkā, kas var izpausties digitalizēti, tā ir šī jaunā paradigma. Un ir šīs tiesai, tiešsaistes platformas. Dati ir šajās platformās un ekonomiski tas nozīmē, ka ir daudz pušu tirgus. Tātad e, patērētāji var paši e, dot savu ieguldījumu vai arī viņi paši var saņemt uh, no šīs platformas. Piemēram, Uber gadījumā jūs varat būt gan uh, klients, gan arī šoferis. Un tas ir šis daudzpusējais tirgus. Ir vairāki veidi e, šai dalītajai mobilitātei, dalīšanās ar auto, ir viens no modeļiem, kā piemēram Uber gadījumā, bet ir arī citi piemēri kad šie pirktie pakalpojumi ar to notiek dalīšanās. Mašīnas dalīšanās ir ļoti mm, populāra mm, pieredze, un tad šī mašīna, automašīna mm, tiek izmantota no vairāku cilvēku puses. Tieši tāpat tas notiek arī ar velosipēdiem. Šī dalīšanās ar braucieniem mm, ir šī atšķirība starp uh, Mm, braucieni, tad ir atšķirības starp braucieniem un mm, mašīnu mm, braucieniem. Un mašīnu gadījumā ir šis pakalpojuma piedāvājums, kad kādam piedara mašīna un viņš arī aizvedīs jūs tur, kur nepieciešams, bet šajā braukšanas gadījumā ir tikai tad, kad ir jāpiegādā šis pakalpojums. Un tā tad var būt dažādi patērētāji, klienti, un tad mm, notiek šī sadale. Mēs esam atraduši datus visai šai informācijai, tie ir visi sekundārie dati. Mēs neesam veikuši primāro pētījumu, mēs apkopojam informāciju, kuru bija iespējams atrast citur. Un šajā ziņojumā ir Consulting PVC informācija izmantota, ka uh, Ienākumi Eiropā no šīs dalītās mobilitātes ir aptuveni 5,1 miljards eiro 2015. gadā. Tālāk. Jautājums ir tāds, vai dalīšanās ar mašīnu aizstāja tradicionālo sabiedrisko transportu. Tātad mēs veicam nošķīrumu starp diviem biznesa modeļiem. Viens no tiem ir mm, dalīšanās ar mašīnu, un, piemēram, blablakāru, kas eh, darbojas Francijā, Spānijā un vairākās citās valstīs. Nošķiršana, nošķīrums ir starp gāra, mm, garas distances eh, šiem transporta līdzekļiem un pilsētas eh, Eh, pārvadājumiem un satiksmi. Ir ļoti daudz arī citu piemēru minēti ziņojumā, bet eh, tas ir eh, piemērums, kur, kur ir salīdzinājums no Parīzes uz Lillinu, no Parīzes uz Frankfurti un tā tālāk. Tātad te mēs redzam to, ka mm, šī mašīnu koplietošana ir pievilcīgs mm, risinājums, jo tas ir lēts un arī eh, laika ziņā joprojām ir pietiekami liela efektivitāte. Nu, nevar to gan salīdzināt ar vilcienu efektivitāti, vilciens ir efektīvāks, tomēr joprojām salīdzinoši ātrs un efektīvs transporta veids, jo īpaši runājot par cenām. Kas eh, īpaši pievilcīga ir uh, cilvēkiem ar zemu ienākumu līmeni. Tātad šī ir e, kopīgā mobilitāte mm, garas distances gadījumos. Un dati, kurus ieguvām, ir tādi, ka mašīnu koplietošana ir e, noteiktās valstīs e, kļuvusi īpaši populāra, jo īpaši Francijā. No turienes mums nāk arī dati. Galvenokārt mēs izmantojām Francijas oficiālos datus. Mašīnu koplietošana samazina pasažieru skaitu un ienākumus tradicionālajam e, sabiedriskajam transportam, kā, kāds ir dzelzceļš un um, autobusi. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem 6 miljardi pasažierus kilometru, to starp e, šoferu, nozīmē tātad 12% no dzelzceļa garo braucienu e, pasažieriem uz kilometru. Un tā tad. Līdz ar to samazinās par 6% pasažieru skaits dzelzceļām. Lai nu kā ienākumi dzelzceļa uzņēmumiem, jeb šie zaudējumi ir eh, lielāki, tāpēc ka šie piedāvājumi ir tieši šajos karstajos pīķa stundās un tad, nu, ir runa par šiem pasažieru kilometriem, bet paši dzelzceļu uzņēmumu ienākumi varētu būt arī augstāki. Un ko tad mēs varam ieteikt šajā situācijā? Mūsu ziņojumā visur tas arī parādās, ka nepieciešams vairāk informācijas. Dati ir ļoti izkliedēti, tie nav sistemātiski apkopoti, nevaram tos salīdzināt. Tātad mēs izmantojam uh, datus, kas nāk no konkrētiem piemēriem, kas ir atrodami šur un tur, bet nav tāda sistemātiska pētījuma. Otrs ieteikums būtu par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Apstākļi nav vienlīdzīgi visur, jo līdzīgi kā e, digitalizācijā, arī citos piemēros kāds nosmeļ krējumu, uh, Nu, un e, kāds paņem šos peļņu ienesošākās daļas. Tā da ir runa par šīm pīķa stundām, un tad arī operatori e, gūs savu vislielāko peļņu. E, trešais secinājums ir šīs šķērs subsīdijas. Sabiedriskā transporta operatoriem ir pienākums sniegt pakalpojumus. Viņi tātad izmanto subsīdijas no, tām, no tiem maršrutiem, no kuriem ir peļņa. Un tā tad no šiem peļņu nesošajiem maršrutiem tiek finansēti arī netik peļņu nesošākie maršruti. Un tad pēdējā lieta. Šī kopīgā mobilitāte pilsētas pārvadājumos. Pilsētām. Un mēs gan esam to tik sīk izpētījuši, bet e, tiek ietekmēti taksometri, jo pasažieri tos vairs tik ļoti neizmanto. Tomēr tas tik ļoti neietekmē sabiedrisko pilsētas transportu, jo tas joprojām ir uh, krietni vien lētāks. Tāpat ir arī jautājums par sastrēgumiem un tam līdzīgi. Tātad eh, šiem operatoriem tas nav draudz, ir citas problēmas, kas ar to saistās, tomēr operatoriem tas nav draudz. Mūsu ieteikumi ir šādi. Mums vajadzētu veicināt šādu pakalpojumu izmantošanu un nodrošināt juridisko paļāvību, kas būtu kā papildinošs mm, šim masu pārvadājumiem, kā tas ir arī mašīnu koplietošanas gadījumā, piemēram, kad ir pīķes stundas, vai arī ir kādas teritorijas, kas netiek tik labi apkalpotas, uh, sabiedriskajā transportā, tad varētu izmantot alternatīvus eh, risinājumus. Tātad eh, koplietošanas mobilitātei vajadzētu tikt iekļautai vispārējā transporta sistēmā, nevis tikt veiktai kādā atsevišķā nošķirtā veidā. Kopumā doma ir tāda, ka transporta infrastruktūra ilgtermiņā varētu gūt labumu no šīs situācijas. Un tad, nu, pavisam īsi un ātri. Tātad. Un te mēs redzam ASV datus, kas parāda to, ka cilvēki, kas izmanto braucienu, dalīšanos, kā Uber gadījumā, viņi um, citādā gadījumā būtu izmantojuši automašīnu. Tā tad ir uh, virzība uz to, lai um, maš, automašīnas vairs netiktu izmantotas, vairāk būtu pārēja uz sabiedrisko transportu nu, un notiktu pārēja uz tādu visaptvarošu versiju. Ja mēs eh, mudināsim izmantot šo pieeju, mazāk automašīnu, eh, tad būs vairāk iespēju ilg gāro distanču transportam. Un tālāk par šīm uh, Nu, vērtībām, kas tagad eh, nonāk eh, pie platformām. Aptuveni 20% tagad ir šīm mm, platformām mm, vairāk vērtības, un to mēs redzam telekomunikācijas, enerģētikas jomā. Un mums ir jāparūpējas par to, lai mm, šis finansējums nonāk atpakaļ infrastruktūrās. Paldies! Paldies! Paldies par šo prezentāciju! Un tūlīt ķersimies klāt debatēm un pirmajiem dod vārdiem koordinato, dod vārdu koordinatoriem un divas minūtes Vanderkampa kungs pirmais lūdzu. Prieksēdētājs kundze, paldies! Aus. Tas ir eh, šīs, eh, šie parlamenta demokrātijā un. Mm -hmm Es vēlētos pateikties profesoram par šo prezentāciju. Es vēlētos uzdot trīs jautājumus. Pirmais. Kad es pirmo reizi dzirdēju šo vārdu sadarba ekonomika, man tas šķita tāds romantisks jēdziens, romantiska vārdkopa. Tātad, ja es vēlos dalīties ar Ismailu, kas man sēž pa labi roki, tad es varu dalīties, bet ja viņš to nevēlās, tad es varu eh, dalīties ar cilvēku, kurš sēž man pa kreisi bet eh, patiesībā šobrīd eh, mēs redzam, ka šī te humanitārā doma un ideja ir kļuvusi tik vaiprātīgi komercializēta un rada miljardiem eiro ieņēmumus. Tātad eh, patiesībā es varu jums aizdot, aizdot riteni, bet es nezinu, vai to mēs varam saukt par sadarbu ekonomiku. Uh, Bet ir vēl viens jautājums. Jūs eh, runājat arī par eh, dalīšanos ar mašīnām un eh, ka šī dalīšanās ar mašīnām nāk par ļaunu publiskajai, publiskajam transp sabiedriskajam transportam. Bet vienmēr ir bijis tā, ka um, mēs pārmetam sabiedriskajam transportam, bet uh, doma bija, ka ir mazāk automašīnu uz ceļiem, bet vai tas tiešām ir panākts? Un trešais jautājums. E, man patīk viss amerikāniskais, un e, mani varbūt neinteresē tik ļoti amerikāņu, e, amerik, amerikāņu, eh, mēs daudz runājam par to, cik Eiropā ir vieglāk braukt ar riteni un eh, skriet, bet ko nozīmē jūsu šie skaitļi? Ko tas nozīmē Eiropas dalību ekonomikai? Paldies! Paldies! Un tagad Ertūkungam vārds lūdzu. Paldies, priekšstādātais kundze, paldies arī jums, profesora kungs. Man ir viens jautājums. Es nezinu, vai ir iespējams. Uh, atgriezties pie šī te e, piektā, piektā diapozitīva. Jūs e, salīdzinājāt dažādas transporta veids un cik daudz laika katrs paņēma. Tā tad 3 stundas un 50 minūtes ar e, lidmašīnu, 3 stundas 15. Aha, tāpēc, ka nav tiešā lidojuma, jo No Parīzes līdz Lillei 3 stundas un 15 minūtes ir pārāk ilgi. Tas arī bija vienīgais, ko es vēlējos jums pajautāt, bet patiesībā man ir radies e, tāds pats iespējas kā jums, ka tā ir nākotnes ekonomika. Un e, es domāju, ka tas ir ļoti labs ieguldījums nākotnē, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka mums visiem kopīgi viss izdosies. Monsieur Robert Zilleux, c'est à vous la parole. Yes, uh, thank you very much. Uh, Zīles kungs, jāpaldies. Paldies, uh, profesor kungs, par jūsu prezentāciju. Es saprotu, ka jūs bijāt laikā ierobežots, lai pateikt, ko jūs patiesībā domājat, bet es vēlējos pajautāt, kā šajā dalīšanās ekonomikas ērā definēt infrastruktūru. Jūs jau tā kā nošķīrāt fiziskās infrastruktūras no elektroniskajiem datiem, bet um, es vēlētos jūsu rekomendācijās un arī jūsu kopsavilkumā, ko mums kā politiķiem vajadzētu iestrādāt nākamajā daudzgadu finanšu schēmā, septiņu gadu garumā, lai uzlabotu infrastruktūras? Vai mums vajadzētu vairāk eh, ar nodokļiem aplikt dažādas platformas vai ar nodokļiem aplikt infrastruktūras, kuras mēs patiesībā vēramies, vēlamies attīstīt. Tātad, ko jūs par to domājat? Merci beaucoup. Monsieur Te... Paldies, Teļičs kungs, nākamais lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, profesor kungs. Ļoti interesants pētījums, un tomēr man ir zināmas grūtības saprast, jo jūs runājat par infrastruktūras finansēšanas izaicinājumiem un sadarba ekonomiku. Jūs runājat daudz par to, kāpēc tas ir izaicinājums, bet nerunājāt par iespējamiem risinājumiem. Jūs eh, savas runas noslēgumā teicāt, ka 18 līdz 30 procentu ir nepieciešams investīcija, bet eh, jūs teicāt, ka ir būtiskas atšķirības starp pilsētu vidi un blablā konceptu un citiem līdzīgiem uzņēmumiem. Un es vēlētos uzzināt, kāda tad ir atšķirība, kāda tad ir atšķirība starp pilsētu vidi, jo patreizējie biznesa modeļi neņem, tātad nenošķir šos transportus no sabiedriskā transporta. Tātad eh, ieguldījums ir neitrāls vai pozitīvs, un par nākotni jau mēs nezinām. Bet eh, tas, ka mēs vēlamies palielināt vienā mašīnā braucošo cilvēku skaitu no punkta A uz B, ir skaidrs. Mans jautājums Kā jau Zīleskungs teica, mēs esam politikas veidotāji, kas strādā ar regulātoru. Ko mums vajadzētu darīt? Jūs teicāt, ka patiesībā nav pieejami dati, nav salīdzinoši datu Eiropas līmenī, bet e, varbūt, ka dalību valstu līmenī šādi dati apkopot ir. Jūs pieminējāt um, e, pīķstundas un eh, vienādas spēles noteikums visiem. Ko mums vajadzētu darīt, lai pamudinātu šo te sadarba ekonomikas modeli tieši pīķstundām? Un visbeidzot par vienādiem spēles noteikumiem. Ļoti interesants temats. Es šķiet varu uh, nojaust, ko jūs vēlējāties pateikt, bet varbūt jūs varētu tomēr precīzāk izteikties. Paldies Teļeķis kungam un tagad Krēmer kungs, lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Kundze, paldies eh, godātajam profesoram. Vandenkamp kungs jau uzdev to jautājumu, un vai ir labāk, ja vienā mašīnā brauc trīs cilvēki, nekā trīs mašīnās pa vienam? Eh, jautājums ir vietā, bet jautājums eh, runājot par aplikšanu ar nodokļiem sadarba ekonomikas modeļus. Tātad, kā jūs apliksiet ar nodokļiem? Un eh, līdzīga situācija ir arī gaisa pārvadā, pār, pārvadājumos. Un ir mm, avio kompānijas, kuras piedāvā balsoties dažādiem algoritmiem lētākas cenas. Uh, Līdz ar to rodas e, negodīga komercprakse, un vai tāda pati situācija nevarētu iz, izveidoties arī uz ceļiem. Tā tad, e, ja cilvēki vēlas e, braukt cita mašīnā, tad tā ir sadarba ekonomika. Bet vai sadarba ekonomika attiecas arī uz autobusiem un vilcieniem, kuros arī cilvēki tomēr pārvietojas vairāk nekā tikai viens vagonā. Visiem ir skaidrs, ka sabiedriskais transports ir lētāks, bet um, tas, ka uh, pilsētu e, starp pilsētām pārvietoties ar sabiedrisko transportu bieži vien nav iespējams, un tad e, privātā automašīna ir ārkārtīgi būtiska. Uh, Jūsu piedāvātajā sistēmā tātad jūs vēlaties, lai tiktu veidota tāda politika, kas ļaut uzlabot sabiedrisko transportu, bet būs tādas e, balsis, kuras teiks, nē, šo naudu mēs varam ietaupīt, jo ilglaicīgi tomēr sabiedriskais transports izmirs un visi brauks e, daudz vienā automašīnā. Prieksēdētāji, paldies Krēmē kungam. Tā tad jūs varbūt varat atbildēt jau uz šo pirmo jautājumu raundu koordinatoru uzdotos, un tad turpināsim ar citu deputātu uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Paldies, es eh, ceru, ka man izdosies eh, atbildēt uz visiem jautājumiem vai vismaz tiem pieskarties. Vande Kampa kungs, jūs uzdevāt jautājumu par šo romantisko vārdkopu - sadarbības ekonomika, bet mēs dzīvojam kapitālismu laikmetā, biznes nosaka visu, un sadarbība, vārds pats par tevi ir ļoti, ļoti pozitīvs, bet eh, platformas, kuras aiz tā slēpjas, tur šis algoritms netik daudz apkopotie dati, bet izveidotais algoritms ir tāds, ka dati tiek izmantoti, lai pelnītu. Tas ir jauns biznesa modelis un ir pat tādi, kuri apgalvo, ka tā ir jauna infrastruktūra, infrastruktūra pati par sevi. Uh, ka datu ceļi ir nākotnes infrastruktūra, un tad jau mums ir nepieciešama savādāka regulējuma sistēma nekā šobrīd. Mana mūsu ziņojumā atbilde neparādās, bet tiešām varbūt, ka infrastruktūra ir jauns, tātad dati ir jauna infrastruktūra. Jautājumu vairāk varbūt varat uzdot tādajādi, vai šī te datu infrastruktūra ir bizness vai vienkārši jauns, jauna infrastruktūra. Nākamais eh, digitālais bizness. Infrastruktūras līmenī ir mm, da, eh, nav nemaz tik daudz spēlētāju, bet, piemēram, eh, dat, citu līmenī ir daudzi spēlētāji un tur valda gan biznesa likumi, gan arī nosacījums, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Blablak kār ir franču izgudrojums, bet tas arī ir vienīgais. Tā ir vienīgā Eiropas kompānija, kas darbojas šajā jaunajā nozarē. Pārējās visas ir amerikāņu kompānijas. Amerikāņi bija pirmie pie malšanas. Uh, Nākamais. Jums ir taisnība, ir jānošķir tālo distanču transports un pilsētu vidas transports, jo tālo distanču transports atšķirs no pilsētu vidas transporta, jo, eh, jo peļņas modelis ir savādāks. Pilsētu vidē galvenais uzbrukuma objekts ir, no, nu, ir uh, nodokļi. Kaut arī šīs eh, kompānijas paņēma 18-30% no nopelnītā, bet eh, garo distanču transports, piemēram, vismaz Eiropā dzelzceļi ļoti labi to atrunā, un tad, tad jūs teicāt, vai var salīdzināt ASV un Eiropu, un nevar. Eiropa ir pēc būtības dzelzceļu tīklu kontinents, un arī pilsētas tuvāk viena otrai. Tātad e, mums ir liela atšķirība starp ASV un Eiropu, un nav tikai tā, ka mūsu rīcībā ir tikai ASV dati, bet e, jā, atšķirības ir būtisks starp Ameriku un Eiropu. Par e, garajām distancēm runājot, šobrīd vairs neatceros, kurš deputāts uzdeva to jautājumu, bet, manuprāt, garajās distancēs būtiskākais ieteikums, un noteikti jūs būsiet laimīgi to dzirdēdami, bet es e, ļoti labi saprotu, ka jā, mēs esam e, sagatavojuši vairākas rekomendācijas, bet e, galvenais, ko nodrošināt garajiem pārvadājumiem, ir vienlīdzīgi spēles noteikumi. Bet jau šobrīd vienlīdzīgi spēles noteikumi neeksistē starp ceļu pārvadājumiem un dzelzceļu pārvadājumiem. Un digitālais modelis, digitālais slānis to visu vēl tikai sāsina, jo infrastruktūras e, maksā dažādi dārgi ceļu un dzelzceļu infrastruktūrai, bet um, digitālais vēl visu sāsina, bet jārisina tas ir ceļu un dzelzceļu līmenī, nevis digitālajā. Un varbūt šeit būtiskākais, ko es vēlētos ieteikt, ir domāsim tādos terminos, ko digitalizācija mums liek darīt. Tā mums liek domāt starp transporta pārvadājumu līmenī, tātad digitālā līmenī, datu līmenī, visi transporta veidi ir vienādi. Uh, Un eh, tāpēc digitālajā līmenī politikas veidotājiem ir jāsaprot, ka šī intermodālā pieeja ir vienīgais risinājums. Tagad eh, kā finansēt infrastruktūras? un vai platformas var sniegt pievienoto vērtību. Viens veids, kā finansēt, ir nodokļi, tātad aplikt ar nodokļiem uzņēmums, kas ar to nodarbojās. Tātad uh, Uber ir Holandē, Blablakār sēdeklis ir Francijā. Es domāju, ka tas arī ir saistīts ar nodokļiem. Otrs vairāk investēt infrastruktūrās nopelnītos līdzekļus. Piemēram, Massachusetts pētījums un dati rāda, bet ir arī dati no Čikāgas, kur ir uzliks nodoklis Uber, kas ir 50 centi, un viņi pielika klāt vēl 20 centus. Un tātad šie 70 centi ir jāinvestē publiskajā transportā. Uh, Un uh, Uber vai Lyft, lai arī kā šos uzņēmumus saukt, viņi izmanto esošās infrastruktūras un, lai attīstītu arī uh, sabiedrisko transportu, šie uzņēmumi tiek aplikt ar tā saucamo trabie, sabiedriskā transporta nodokli. Tas ir piemērs no Amerikas Savienotajām valstīm, bet mēs to varam darīt arī šeit, bet kā jau es teicu, e, katra pilsēta ASV var pati noteikt šo nodokli, un tas netiek noteikts nacionālā līmenī. Bet um, Vispirms mums ir nepieciešams daudz vairāk datu. Šobrīd, lai kaut ko pateiktu un konstatētu, mums ir pārāk sadrumstaloti dati. Jo, jā, skaidrs ir tas, ka mums ir pietiekami daudz datu, par Francijas e, infrastruktūru, jo tā ir valdība, kura ir pasūtījuši šos pētījumus un informācija visu laiku tiek apkopot. Piemēram, par Spāniju mums tā nav. Par Uber mums ir dati tikai no Amerikas Savienotajām valstīm. Un tāpēc e, patiesībā var teikt, ka Uber mudina cilvēkus atteikties no privātajām automašīnām, bet vienlaicīgi ir arī dati, kas rāda, ka uz ceļiem parādas arvien vairāk eh, mašīnu tieši Uber dēļ. Bet, eh, kā jau es teicu, tā ir mana dziļākā pārliecība. Digitalizācija spēs mums palīdzēt pacelties nākamajā līmenī, kas nav Uber vai Blablakār, tā ir pakalpojumu mobilitāte, kurā ir apkopoti visi transporta veidi. Un šeit jau Eiropa ir vadošajās eh, pozīcijās - Gēteborgā, Helsinkos, šis te tātad pārvietošanās iespējas kā pakalpojums jau eksistē, bet tam ir nepieciešams ne tikai komerc uzņēmumu piedāvājums, bet gan politikas veidotāju lēmums, jo uh, ja e, viņu peļņas daļa tiek ieguldīta e, infrastruktūrā, ja visi um, transporta veidi ir vienādi, tad jau tas darbojās. Un tagad par datiem. Visiem šiem uzņēmumiem ir apkopoti ļoti daudz datu. Un ja mēs datus uzskatām par infrastruktūru, tad tam ir jābūt atregulētam. Paldies Fingerkungam! Paldies par jūsu atbildēm. Mēs debatas turpināsim, un tagad arī Kēkungs uzdos jautājumu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, Mengerkungs. Es biju pārsteigts, es sagaidīju kaut ko, kas būtu saistīts ar tekstu saņemt atbildi, tātad, kas te ir minēts. Grūtības saistībā ar eh, infrastruktūras finansēšanu koplietošanas ekonomikā. Uh, Un tad uh, jūsu atbildēs uz jautājumiem, jūs runājāt pavisam īsi par nodokļiem, par nodokļu pārdalīšanu, bet es gribētu tomēr, lai jūs kaut ko detalizētāk pateiktu šai sakarā, jo pirmkārt problēma tādas infrastruktūras, tālāk kāda infrastruktūra lietošana un treškārt kādas nodevas infrastruktūrai. Ir divi veidi infrastruktūras, ir digitālās infrastruktūras un tad ir uh, fiziskas infrastruktūras. Uh, tās ir tie dažādi transporta ceļi. Un tad arī vēl šis eksternalitātes aspekts, jo mēs arī tagad raugām, kā um, mēs uh, to visu varētu atrunāt tieši nodokļu plānā. Es gribētu dzirdēt, uh, jūs runājam par šo, kā atrisināt infrastruktūra finansēšanas problēmu. Otra lieta. Uh, tad arī šīs koplietošanas ekonomikas platformas bieži vien integrē arī uh, publisko, sabiedrisko transportu. tad nu individuālais un sabiedriskais transports šis nošķīrums nemaz nav tik skaidrs, vēl vairāk tādēļ, ka mobility as a service būs aizvien vairāk un lielāka šī integrācija, un tad tiešām te mēs varam runāt jau par, nu, zinām, optimizāciju sabiedriskajā transportā. Tālāk arī par uh, Eh, jauniem pakalpojumiem, ko sniedz šīs platformas, pakalpojumi, kas nebija pieejami iepriekš, piemēram, kā tādos, un tādos apstākļos man var savākt tādu un tādu mašīnu un tam līdzīgi. Tā tad ir daudzās platformās šis, šī pievienotā vērtība. Jūsuprāt, vai eh, tas, tās ir vairāk izmaksas, trūkumi vai drīzāk uzskatām par eh, priekšrocībām, par kaut ko labu? Nu, lūk, šķiet tas arī viss. Paldies, Rikēja kungs! Un tagad Demonta kundze. Paldies, priekšētais kundze! Vispirms jautājums, kā finansēt infrastruktūras? Tad, nu, vai mēs varam aizstāt sabiedrisko transportu ar koplietošanas ekonomiku. Es uzskatu, ka atbilde uh, ir negatīva vismaz šodien, Sabiedriskais transports nosacīs pilnīgi visu teritoriju un arī apkalpo, vismaz tā vajadzētu būt arī attālākos zonas un teritorijas, garantē arī drošību, runājam arī par pasažieru tiesībām. Tālāk par attiecībām starp privātajiem arī esam te jau pauduši savu nostāju rezolūcijās un arī ziņojumos, piemēram, arī par turisma nozari runājām, kādu notiek. Uh, kad tiek sniegts pakalpojums par maksu, tad ir jābūt vienlīdzīgiem spēles noteikumiem, vai te būtu šī auto uh, mašīnas koplietošana, vai arī, piemēram, kad tiek pārdalīta peļņa. Uh, Es gribētu šeit uzdot divus jautājumus. Jūsuprāt, vai ir iespējams integrēt sabiedrisko transportu koplietošanas ekonomikā, nesamazinot sabiedrisko pakalpojuma kvalitāti? Nākotnē, piemēram, varam iedomāties, kā kāds sabiedriskais transports varētu integrēts ar uh, citiem transporta veidiem, piemēram, attālākās teritorijās, kur ir mazāk iedzīvotāji, un tur varētu sniegt šādas pakalpojumus jautājums tālāk par datiem. Te mēs nerunājam tikai par transportu un digitālajām infrastruktūrām, bet arī par dātu pārvaldīšanas infrastruktūrām un arī ziņas, ko saņēmām pēdējās nedēļās, kā arī 57 miljonu profilu Uberā tika vienkārši uzlausti. Uh, Tad uh, vai arī te var paredzēt kādu finansējumu attiecībā uz datu aizsardzību, lai šie dati tiktu aizsargāti, jo gal galā šajās platformās notiek ne tikai šī krūstība, mobilitāte, bet tur ir arī kredītkaršu dati un personu dati. Tad, nu kā tad būtu iespējams arī aizsargāt patērētājs šajā aspektā? Paldies! Liels paldies, Demontes kundze. Es arī esmu pierakstījusies, vēlos uzdot jums vairākus jautājumus. Tātad, kad es lasu jūsu pētījumu, skatos, kas ir autori. Tātad eh, šeit rēkņu drukā Juans Montero kungs arī parādās. 17. septembra vēstulē, kas ir šeit manā priekšā dokumentos, lūk, te tas ir, jūs šo informāciju nodevāt un sakāt, ka kopš 14. gada novembra Mont Profesors Montero ir viens no advokātiem, advokāta kabinetā, kas sniedz juridisku konsultatīvos pakalpojumus Uber uzņēmumam. Ko tas nozīmē? Montero kungs bija viens no Uber advokātiem pētījuma īstenošanas laikā. Vai jūs varētu lūdzu apstiprināt šo informāciju, vai tas tā bija vai nē? Otrkārt. Jā? Ja? Jūs varat to tagad uh, apstiprināt, vai viņš bija advokāts, Uber advokāts pētījuma laikā. Jā, tas bija pirms tam, bet tas bija ļoti labi zināms. Iemesls, kādēļ es izvēlējos Montēro kungu, ar kuru jau strādāju gadiem, mēs esam kopā uzrakstījuši grāmatas par digitalizācijas sakām un tam līdzīgi. Viņš ir viens no retajiem profesoriem, kurš ir eksperts eh, šajā jautājumā. Līdz ar to es personīgi uzskatīju, ka tas ir uh, pienesums un priekšrocības šāda veida pētījumā, nevis trūkums. Šeit nav nekāda aizsprieduma šajā pētījumā, var to pats arī garantēt. Tad arī Montēro kungs galvenokārt strādāja pie uh, tāl, tālajām distancēm un nevis pie pilsētu transporta uh, Bet mēs varam detalizēt atbildēt uz šo jautājumu. Tātad jūs varat apstiprināt, ka nav saiknes starp Montero kungu un Uberu šajā pētījumā. Līdz ar to nav, nav nekādas subjektivitātes un aizspriedumi šajā pētījumā. Jā, man bija ļoti liels prieks, jāteic, lasīt šo pētījumu, bet 131 reizi tika pieminēts Uber uzņēmums, vien blablā, kā 41 reizi tika pieminēts. Bet jautājums, Finger kungs, ir sekojoši. Vajadzētu būt precizējumiem tomēr. Atgādinu pētījumā mēs runājām par koplietošanas ekonomiku. Es personīgi uzskatu, ka Ubers uh, neatbilst uh, koplietošanas ekonomikas definīcijai. Kāpēc? Un te es nākšu klajā ar konkrētu piemēru, kad es pasūtu Uberu. Profesionāls autovadītājs, uh, un tad arī mani aizved līdz noteiktai vietai, tad es viņam maksāju par šo konkrēto uh, pārvedāšanu. Līdz ar to esmu profesionālā autotransporta līdzeklī, profesionāla autovadītāja. Līdz ar to es neredzu šeit nekādu saikni ar uh, um, koplieto to automašīnu pakalpojumu. Tā šī saikne ir ļoti svarīga, un tas mani satrauc. Man ir iespējas, ka jūs Uberu ievietojat koplietošanas ekonomikā, kamēr tas absolūti tā nav. Tas neatbilst definīcijai. Tas, ko jūs arī sacījāt brīdi atpakaļ, un gribu to atgādināt. Jūs sacījāt, it sevišķi runājot par koplietošanas ekonomiku, ka pasažieris var būt arī autovadītājs, bet tā ir kļūda. Tas nav pareizi. Kādēļ? Šajā uh, kontekstā ir nepieciešamas licences. Manuprāt, te jūs jaucat uh, to sistēmu, kas ir visur atcelta Eiropā, tas, ko mēs saucām par Uberpop sistēmu, kas Eiropā neeksistē kādēļ, jo uh, Eh, tas nav legāli, tas tika atcēlts, aizliegts. Līdz ar to ir jānošķir šie vārdi, ir jānošķir eh, koncepti pēc definīcijas. Lai nu kā jūsu pētījumā es to neatrodu, un arī gribu to šodien jums pateikt, ka, jā, tas tiesa, kā uh, Šodien koplietošanas ekonomika ir vairāk jāatrunā likumdošanā, bet Uber nav koplietošanas ekonomikā, kā jūs to šeit definējat. Un tad es um, tagad vārds jums. Jums ir sešas minūtes. Paldies, es uzreiz atbildēšu jums. Jā, tas ir svarīgi, jā, protams, svarīgi. Un arī jau rakstiski mēs par visu šo esam izdebatējuši. Sharing economy, koplietošanas ekonomika, šis nosaukums, tas mums ir piešķirts, mēs to neizvēlējāmies, tas ir tāds vispārīgs nosaukums šim visam. Tad jā, ir divi modeļi. Ir šī koplietošanas automašīnas, carpooling, blablā kārta modelis, un šajā pētījumā mēs runājām par modeli, mēs nerunājām par uh, uzņēmumu Uber modelis, bla bla kāra modelis, un vēl ir citi. Šis carpooling, tas nozīmē, ka ir kāds, kurš vāda automašīnu, un kurš tad arī vēl uzņem uh, pasažierus. Tad ir arī skaidri, kas norāda, ka nevienmēr cilvēki būtu braukuši, ja vēl kāds cits pasažieris nebūtu šajā automašīnā. Ir 20%, bet par skaidriem varam vēl diskutēt. Uber modelis, tas tātad kāds, kurš organizē šo braukšanu un kas to nebūtu darījis citādāk. Man ir iespējas, ka šie modeļi tagad grupēsies, sagrupēsies. Šis nošķīrums ilgtermiņā nepastāvēs. Ilgtermiņā tātad winner takes it all, Uber vērsīsies pret blā, blā, blā kāru un otrādi noteikti būs uh, vieta diviem lieliem uzņēmiem, kas vēlēsies nosegt šo segmentu. Es domāju, ka tikai uh, īslaicīgi mēs nošķirsim šīs lietas, jā, mēs te runājam par romantiku, bet tas ir biznesu, arī blablā kā ir 18, 20% iekasē. Uh, no šī pakalpojuma, jā, ir autovadītājs, bet ir arī pēļņa, kas tiek gūta um, no šī autovadītāja. Tad jā, var uzdot jautājums, vai tas vispār ir sociāls mehānisms vai nē, bet atbildēšu vēl arī uz Rikē kunga sacīto. Jūs sakāt, ka tas īsti neatbildas finansējumu jautājumu mē, tas, ko mēs rādām, kā attiecībā, piemēram, uz dzelzceļu, tas tikai palielina finansēšanas grūtības. Atbilde, manuprāt, un tās ir arī jautājums, ko uzdev kolēģe, ir labāka integrācija starp privātu un sabiedrisko transportu. Es domāju, ka visa šī digitalizācija mums liek labāk integrēt šos abus transporta veidus. Mēs pat varētu iedomāties, kā. Ka šīm platformām būtu pienākums arī veikt sabiedriskos pakalpojumus uh, vietās, kur vispār netiek nodrošināts neviens cits transports. Tātad, ja mēs integrējam to, tad, tad ir tāds papildus raksturs, bet šodien ir šis cream skimming nepieciešams. Mūsu uzdevums ir integrēt to visu mobilitātes politikā. Tad ir arī atšķirība reģionālā un arī garo distanču at, šajā jomā, bet ir jāatrod papildinājums, kā šie pakalpojumi tur var papildināt. Tālāk vai sabiedriskais transports, vai to var aizstāt? Nē, to nevar aizstāt, bet tas ir jāintegrē. Un savā ziņā tas varētu būt pat lētāk, uh, ka šīs skolu aplietošanas platformas veic arī uh, sabiedriskā transporta pakalpojums dzelzceļa vai jo, autobusu jomā. Un pēdējais jautājums par datu aizsardzību, protams, jā, bet tas ir daudz plašāks jautājums, kas nav uh, ierobežojums tikai un attiecināms tikai uz transporta platformām. Tas attiec gan uz grāmatām, elektrību, viedajiem uh, mērītājiem un tam līdzīgi par datu aizsardzību, privātumu, drošību un tām līdzīgi, jo mēs to nevaram vienkārši aprobežot ar transporta jomu. Jā, paldies, bet es tomēr nesaņēmu atbildu savu jautājumu. Jūs, manuprāt, nesapar, nesat sapratuši sistēmu, bla, bla, kār. Te tiek pārdalītas izmaksas, bet tas nav tas pats, kas citas sistēmas, piemēram, uh, kad es jūsos klausos. Jūs taksometrus iekļaujāt koplietošanas ekonomikā, bet tas taču tā nav. Un tad vēl par Montero kungu. Montero kungs bija, jā, viens no Uber advokātiem. Kopš 2014. gada jūs nevarat teikt, ka nekādas saiknes tur nav. Jūs te nevarat man teikt, ka Eh, šī saikne nebija. Šī saikne bija. Jūs piekrītat? Jā, protams, bet tas viss ir dokumentēts. Viss ir dokumentēts. Bet lūdzu. Bet es vedu tātad eh, transporta komiteju. Un eh, Es gribu uzdot tos jautājumus, kas ir aktuāli šai komitejai, jo man ir jāteic, ka koplietošanas ekonomikā personīgi es īsti nedzirdu, kā jūs to definējat, es nevaru piekrist uh, jūsu definīcijai. Blablākār ir koplietošana taksometrus, jūs arī iekļaujat uh, koplietošanas ekonomikā, bet tas tā nav Visi taču to zina, te mēs nerunājam par koplietošanas ekonomiku, bet taksometri jūsu pētījumā ir koplietošanas ekonomikas operatori, līdz ar to te problēma ar operatoriem. Es to nedarīju, nē, taksometri nav koplietošanas ekonomikā. Ek, koplietošanas ekonomika tas neko vispār nenozīmē, tā ir ekonomika. Tā ir ekonomika. Ja mēs runājam par blablā kārtie cilvēki, kas vada automašīnu, uh, un kas uzņem pasažierus, jā, bet jūs mēģināt šeit nošķirt lietas, bet es to nedaru. Tas pastāv, jo ir platformas, kas ļauj šo matching veikt. Kāds, kurš vada automašīnu, vai vada automašīnu tikai, lai pārvedātu pasažierus, tas viss tikai, lai jautājums. Tātad jūs sakāt, ka ir divi modeļi ir ekonomiskā platforma, un tad ir arī šī sadarba ekonomikas platforma. Tātad, kolēģis arī vēl kāds teica, runājot par sabiedrisko transportu, es domāju, ka jaunajiem modeļiem ir jāizveidojas arī sabiedriskajā transportā. Tas ir aktuāls jautājums. Es domāju, ka arī tas te bija jānošķir, kas tad ir šī uh, ekonomiskā platforma un kas ir vienkārši koplietošanas eh, ekonomikas platforma, vēl viena lieta. Nav tādas romantiskās eh, koplietošanas ekonomikas. Vienmēr pamatā ir platforma, un platforma ir biznesa, jebkurā gadījumā kas atvieglo šo sadarbību un koplietošanu, bet nav šīs ekonomikas, kas būtu ārpus platformas, kas ir biznes. Un te es jums nevaru piekrist, jā, priekšsēdētāja. Bet te, jā, mūsu viedokļi atšķiras, jo jūs runājat par digitālo platformu, kas nodarbojas ar biznesu, bet ir digitālās platformas, kas netiek izveidotas, lai a, gūtu peļņu, bet lai sniegtu pakalpojumus, un tur notiek a, izmaksu pārdala un tam līdzīgi. Liels paldies, Vingar kungs, paldies, ka ieradāties pie mums un ka mūs iepazīstinājāt ar savu pētījumu. Pērkoplietošanas ekonomika, liels paldies, un tiekamies pavisam drīz, turpinām mūsu darbu. juste. Allez, nous continuons. Et nous sommes. Turpinām darbu. Nu, un tagad skatīsim Eiropas komisijas prezentācijas par priekšlikumu, par deleģēto aktu, par tehniskajām prasībām kuģiem, kas kuģo pa iekšzemes ceļiem. Daniela Roskas kundze, kur jūs lūdzu esat? Tātad jūs aizstāsit Roskas kundzi. Mēs nedzirdam jūsu atbildi, komisija. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Priekšsādātāji nav nu ieslēgus mikrofonu. Allez, on reprend nos travaux. Labi, atsākam darbu. Un eh, labāk ķersimies klāt īstenībā šim eh, kon priekšlikumu konkursam par eh, jaukto finansējumu. Tātad tas attiecas uz Eiropas Savienošanas infrastruktūru. 2017. gada februārī bija šis aicinājums pēc priekšlikumiem, mēs to saucam par blending call. Uh, Eh, šodien mēs pievērsīsimies rezultātiem. Un eh, otrais posms vēl eh, būs atklāts līdz 2018. gada aprīlim. Un paldies Ruitera kungam, jūs esat DigiMove pārstāvis, kas atbild par šiem jautājumiem, un tad vārds jums prezentācijai lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji dāmas un kungi. Deputāti man ir uh, liels prieks prezentēt mm, šī pirmā blending call rezultātus no visiem skatu viedokļiem. Tas mums ir jaunums, tas ir šis pirmais eh, konkurss, ko mēs organizējam. Pavisam īsi ieskicēšu, eh, ar ko tad šis call mm, atšķiras no klasiska call. Pavisam vienkārši. Lieta tāda, ka eh, subsīdiju piešķīrumam ir izvirzīti priekšlikumi, ka ir jāiegūsta aizdevums mm, inovatīvam finanšu produktam uz tādu pašu e, apjomu. Tātad, ja ir 20% šis mm, finansējums, tad ir jābūt vismaz 20% aizdevuma vai inovatīvu finanšu instrumenta finansējuma, kas tiek izmantots projekta finansēšanām. E, tātad Vēl bez tā, ko mēs izvērtējam eh, šajos klasiskajos konkursu gadījumos, mēs šajā gadījumā izvērtējam arī eh, to, cik reāla iespēja ir noslēgt eh, šo projektu, izmantojot finanšu instrumenta finansējumu un kopīgo finansējumu, kas tiek prasīts. Tātad tas nonāk, ir šis priekšposms, Mm, kad ir uh, klasisks aizdevums lūgts, un mums ir jāparedz noteikts uh, laika posms viņiem, lai viņi nonāktu pie fin Financial Close. Tātad mēs izvēlamies projektu, pēc tam mēs ar viņiem parakstīsim uh, subsīdiju piešķiršanas vienošanos, bet mēs šajā brīdī vēl neko nemaksāsim. Tātad 12 mēneši paredzēt, lai viņi nonāktu pie Financial Close, tad, kad ir parakstīts uh, šis finansējuma kopums ar finanšu iestādi, tad tikai tajā brīdī, tajā brīdī mēs izsniedzam šo subsīdiju. Tas nozīmē, ka riska elements tiek ņemts vērā. Ja daži no viņiem nenonāktu līdz šai financial close, tad mums būtu finanšu risks. Bet eh, nauda nav iztērēta un eh, šīs vienošanās tiek noslēgta. Uh, Nu, runājot par pirmo konkursu, jeb kolu. Mēs vēlējāmies aptvert eh, visas prioritātes, kuras parasti ir aptvertas klasiskajā konkursā, lai neizslēgtu eh, tādu vai citu nozari ņemot vērā to, ka mums vēl nav pieredzes blending call gadījumos. Tātad mēs eh, vēlējāmies aptvert visas nozares ar ierasto līdzfinansējuma līmeni, lai redzētu, kā tas izskatīsies. Mēs aptveram klasiskās infrastruktūras, koridorus, eh, dzelzceļa sadarba spēju, eh, RTMS, inovācijas un jaunās tehnoloģijas Tāpat arī ir citi elementi - Cezara, ITS un e, jūras ceļus Motorways of the Sea. Indikatīvais paredzētais budžets mm, e, netika pilnībā ievērots, jo, protams, bija ārkārtīgi grūti jau iepriekš Mm, paredzēt, eh, kā reaģēs eh, konkrētais sektors, tomēr vairāk vai mazāk mums ir izdevies aptvert eh, prioritātes. Minējušu dažus ehm, vārdus par atlases procesu. Mēs saņēmām, mēs saņēmām aptuveni priekšlikumus, kas divkārt pārsniedza to, cik mums ir uh, finansējumu. Finansējums bija 1 miljārds, 65 priekšlikumi. Un izvērtējums gluži kā klasiskos gadījumos notiek divās fāzēs - ārējais izvērtējums no NAE, mūsu ārējās aģentūras, tātad to veic ārējie aģentūras eksperti. Un pateicoties šai analīzai, mēs izvēlējāmies 41 priekšlikumu uz 1,7 miljārdu lielu finansējumu. Mūsu indikatīvais budžets bija viens miljards, tātad mēs no šiem projektiem vēl atlasījām 39. Reizēm vajadzēja mainīt dimensijas, reizēm līdzfinansējumu vajadzēja samazināt, bet vairāk vai mazāk mēs centāmies atbalstīt pēc iespējas vairāk projektu, izmantojot piešķirto finansējumu. Ja mēs paraugamies uz projektu tipiem, kas tika izvēlēti. Mēs varēsim secināt, ka viena no pirmajām lietām ir, ka blending neizslēdz nevienu no projektu veidiem. Varētu domāt, ka jā, mēs varētu teikt RTMS e vai dzelzceļš, kas ir klasiskākas infrastruktūras, nemaz nebija piemērotas blending. Nē, tā galīgi nav. Mēs aptvērām praktiski visus sektorus, mums bija RTMS, e uh, klasiski projekti, tāpat arī dzelzceļa klasiski projekti. Tad mums bija projekti arī dalību valstīs kohēzijas ietvaros un arī citur. Mums ir projekti, kas aptver 24 dalību valstis. Tātad šī pieredze mums pierāda to, ka šis, šī atbalsta forma, blending, uh, pat ja varbūt nav piemērota pilnīgi visos gadījumos, tomēr tā var tikt izmantota ļoti daudzos gadījumos un ļoti daudzos sektoros. Attiecībā uz eh, indikatīvo budžetu, kas tika izziņots, redzēsit skaitliski, ka eh, bija jāpieliek pūliņi. RTMS gadījumā bija daudz priekšlikumu, kas krietni vien pārsniedza uh, to, ko bijām paredzējuši. Un, nu, tur mēs eh, paspērām solīti pretim un dubultojām eh, šo mm, savu eh, budžetu, mm, bijām elastīgi. Nu, tas arī parādīja to, ka esam, ka, kāda ir šī interese blendinga kola projektos. Tātad. Attiecībā uz um, nozarēm. Nu, situācija ir ļoti līdzīga kā klasiskajos uh, konkursos. Un uh, CEF gadījumā būtu visai uh, līdzīga sādale. Blending call līdz ar to neiezīmē būtiskas atšķirības mm, ar to, ko aptver CF Nu, te ir eh, dzelzceļš, RTMS, ir eh, autoceļi un jūras ceļi iekļauti daži, tāpat daži projekti arī iekšējos ūdens ceļos. Inovatīvo projektu e, kontekstā, nu jūs arī redzēsiet tālāk detalizētāku informāciju, tur ir vairāki projekti elektromobilitātes jomā, trīs projekti aptver lielu dalību valstu skaitu, proti uzlādes punktu ieviešana un arī ūdeņraža projekts. Tas ir pirmais ūdeņraža projekts, kas ir tādā rūpnieciskā industrializētā līmenī. Pirms tam bija pilotu projekti, bet šeit mēs tiešām jau runājam par industriālu izvēršanu. Tāpat LNG projekti iekšējos ūdensceļos ceļos Tā tad visai eh, daudz sološi. Tas ir alternatīvos ehm, degvielas jomā un attiecībā uz mobilitāti ar zemu oglekļa sastāvu. Kādi tad ir turpmākie soļi? Saskaņā ar procedūru mēs eh, šos rezultātus iesniegsim CEF komitejas atzinumam un pēc tam gaidīsim apstiprinājumu turpmākajās nedēļās. Tad uh, varēs gūt apstiprinājumu eh, subsīdijām, eh, ceram, 2018. gada sākumā. Kā jau zināt, šis konkurss tika organizēts ar eh, divos posmos. Pirmais jūlijā, tā tad rezultāti ir izvērtēti un par to ir prezentācija tagad. Un savukārt otrs posms bija pagarināts līdz aprīlim tagad. Un galvenokārt doma ir piesaistīt vairāk projektu alternatīvās degvielas jomā. Šis paplašinājums, pagarinājums tika izsludināts tīras mobilitātes pakotnes sakarā, kas pirms pāris nedēļām tika pieņemta. Jāatgādina, ka visas prioritātes joprojām ir aktuālas, mums ir neliela elastības iespēja, 20% no uh, Uh, šī konkursa vērtības. Ja mēs saņemam ļoti labu piedāvājumu citās prioritātēs kā inovācija, tad mēs, protams, to ņemsim vērā, bet mēs vēlamies, protams, izmantot pēc iespējas vairāk, izmantot 350 papildu miljonus, tā lai varētu īstenot uh, projektus alternatīvās degvielas jomā. Noslēgumā ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu finansējums, bet tikpat svarīgi ir, lai arī būtu projekti. Tamdēļ mēs esam izveidojuši atbalsta, jeb asistences eh, programmu, pateicoties konsultatīvajai eh, komitejai Advisory Hub, un ceram, ka 2018. gada vasarā varēsim jums prezentēt šī otrā posma rezultātus. Prieksēdētāji, liels paldies par šo saistošo un detalizēto prezentāciju. Nu, tagad sāksim debates. Ertuga kungam vārds pirmajam. Jūs nevēlties izteikties. Zīles kungs, vārds jums. Yes, thank you very much for... Liels paldies par jūsu prezentāciju. Blending doma bija veikt sajaukumu ar privāto finansējumu. Tātad ir iespējams veikt šo savienošanu ar nodokļu maksātāju naudu, bet ir, mm, zinām, atšķirība, ko mēs saucam par privāto investoru blending gadījumā, un um, es pats nāku no Baltijas valstīm, tur ir mās tirgus, lai piesaistītu privātos investorus. Uh, transporta sektorā, tāpēc arī mm, viņ, šie privātie investori nevēlas iesaistīties. Vai jūs mm, redzat, ka e, valsts e, sabiedrības, mm, kuras finansē nodokļu maksātāji, finansē to, un tāpēc arī jūs beidzāt veicat, beigās veicat šo finansējumu sajaukumu, un tad jūs redzat šīs divas atšķirīgas situācijas, kad ir uh, lieli ieguvumi no tirgus, un tad arī ir privātie investori, kas vēlas vairāk investēt, un tad ir atkal citi transporta infrastruktūras projektu, kur publiskā nauda tiek savienot ar publisko. Vai jūs piekrītat šai analīzai, vai jums ir kāds cits redzējums par to, kāda ir situācija tirgiem attiecībā uz šo privāto finansējumu? Liels paldies priekšsādātāji, saka Teličkas kungs. Varbūt mani jautājumi saistās ar to, ka pietiekam nesmu informēts par šo jautājumu, bet turpinot Zilskunga teikto par šo blending, jūs pieminējāt ūdeņraža projektus. Es uzskatu, ka tie ir ļoti dārgi projekti. Jūs mm, tomēr uz tiem koncentrēties. Jums tā tad ir eh, zināmas gaidas, mm, kā komercbankas tos uzskatīs par eh, komerciāli spējīgiem, jo te tomēr runa ir par neeksistējošu infrastruktūru šajā gadījumā. Tāpat varbūt jūs varētu vairāk iepazīstināt ar šo savu domu gājienu sīkāk, jo, kad es redzēju šos nodomus dažādās nozarēs, bija visai zems panākumu līmenis mm, attiecībā uz pamattīklu, šķiet septiņi pieteikumi bija. Lai veiktu finansējumu, izmantojot līdzekļu uh, Nu, sajaukšanu šajā pamattīklā. Daudz piekritīs, ka tie ir labi projekti, bet tā ir arī laba iespēja, lai savienotu vismaz divus koridorus. Tā tad izveidojas tāds m, transporta mezgls, ir šīs pilsētas, kas atrodas tuvumā, un līdz ar to komerciāli tas varētu būt interesanti. Uh, Un kāpēc tad e, šie projekti neguva lielāku atbalstu? Varbūt tas saistās arī ar e, politiskiem apsvērumiem, vai arī vides, e, no vides viedokļa raugoties bija citi labāki projekti ērtē. Mēs arī visai veiksmīgi izskatījās, varbūt jūs varētu precizēt, kas bija šajā RTMS. Jūs tos atbalstījāt, bet tie bija dārgi projekti. Un uh, Vēl pēdējās divas piezīmes. Nākamais termīns ir 2018. gada aprīlīs. Jūs pieminējāt arī vasaru. Tā tad ir gads attiecībā uz šo finanšu klauzulu, lai būtu vienošanās ar banku, vai nevarētu būt kādas grūtības šajā vasaras laikā, vai mēs vispār vēl varēsim arī turpināt to tērēt. Protams, būs daudz uh, projektu, bet vai būs iespējams ievērāt laika ierobežojumus? Un tāpat lūdzu norādiet, kuras valstis ir vairāk spējīgas izmantot šos jauktos finansējumus. Būtu interesanti to novērtēt. Lielas paldies, Teličkas kungs, Hārberg kungs, vārds jums. Jā, liels paldies par šo prezentāciju. Šis jauktais finansējums būtu jāatvieglo. Pirms sešiem gadiem likmes, procentu likmes bija ļoti augstas, tagad šie finansētāji paši vēlas, lai no viņiem aizņemās, tātad situācija ir mainīsies. Un daži konkrēti Mm, aspekti arī no mūsu eh, vācu proje, pieredzes ir no Krakovas līdz Hamburgai mm, koridors, eh, kas ir 900 km dzelzceļa garumā. Un tika izmantots polijas finansējums, bet eh, no Vācijas nebija tik daudz finansējumu. Vēl ir daži simti kilometru, kur nav elektro mm, šīs mm, elektrības izmantojums, tā tad ir jāizmanto dažos pusmūs pat lokomotīvas. Un mm, tā tad, kā mēs veicam šo finansējumu, un tika teikts, ka valdībā, ka jā, ka tiks finansēts pētījums trans, eksporta. Ministrs teica, nē, tas ir aizliegts, jo eh, tās nav ministrijas prioritāšu sarakstā, līdz ar to eh, tur mm, to tā nevar darīt. Un nu, kā tas ir iespējams, ka eh, satiksmes ministram ir mm, tik plašas kompetences, ka mēs nemaz nevaram rīkoties? Un tad uh, Mēs varam teikt komisijai, ka mums nepieciešams 100 miljonu eiro liels finansējums, lai aizpildītu šo robu, jo tas eh, nāktu par sliktu ne tikai starptautiskajiem pārvadu, pārvadājumiem, bet arī uh, mazākām distancēm. Un daudz tiek runāts par elektromobilitāti, galvenokārt piesaucot eh, elektroautomašīnas. Un, uh, Vācija piešķīra 4 miljārdus eiro, lai atbalstītu elektrisko transporta līdzekļu attīstību. Mēs teicām, ka 57 miljardi būs paredzēti elektriskajiem autobusiem un tāpat arī velosipēdiem. Kaut arī mēs zinām, ka vairāk kā puse šo paciņu, kas tiek piegādātas, varētu tikt piegādātas ar eh, velo krāvu transportu. Mums ir eh, šīs federālā zemes, kas ir eh, tādas ar tādu viedāku pieeju. Un pat ja valdība to nevēlētos, vai būtu iespējams piekļūt šim uh, Nu, finansējums. Te ir 100 miljonu eiro uz 500 km mm, distances. Mm, vai arī varbūt tad jūs zināsiet, kas cits varētu atbildēt jūsu vietā. Paldies! Došu vārdu jums, lai jūs varētu atbildēt uz šiem uzdotajiem jautājumiem. Paldies pavisam īsi. Man ir viens komentārs un divi jautājumi. Pirmais jautājums. Un es klausījos, ko teica kolēģi. Finansējuma jaukšana ir mm, tas, ka tiek izmantots arī privātais finansējums, bet es nesaprotu, kā tas saistās ar šiem finanšu instrumentiem, kas nāk no publiskajām institūcijām. Un tā tad notiek jā, sajaukums ar. Uh, EFSI un ko mm, vēlas eh, Eiropas centrālā banka, bet mūsu prāt, te vairāk šis blendings ir publiskas dabas. Tad mans jautājums tāds, vai es esmu pareizi vispār sapratis. Otras lietas, otra lieta, tā tad 20% tas ir minimums vai, un kāds tad ir maksimums? Un, un tad eh, nevis jautājums, bet komentārs, es biju pārsteigts, jo šajā blendinga uh, Mm, garā, nu tas ir nedaudz savādi, jo es savā ziņojumā arī esmu atbalst, atbalstījis savos ziņojumos šo blendingu, bet tur nebija nekādu priekšnoteikumu, tas ir atbalsts kā tāds. Un, un tad ir tāda savāda lieta, tas, kas bija paredzēts tam, lai atvieglotu situāciju, beigās te ir izvirzīti kaut kādi priekšnosacījumi, vai tas atbilst šīm uh, Um, šim debašu izejas punktam, ka doma bija atvieglot lietas. Jā, nu beigās tomēr jūs arī pievienojāt jautājumu, nebija tikai komentārs. Labi, vārds jums, lai varētu sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies, liels paldies par šiem jautājumiem. Nu, visu pirms par to, kas tad ir privāts, kas ir publisks. Mēs eh, tiecamies uzskatīt aizdevumu, kas nāk no Eiropas investīciju bankas, ja tās aizstāv, aizstāja finansējumu no budžeta, tad mm, tas nav publiskais finansējums, nu katrā ziņā EIB eh, sevi refinansē mm, šajā tirgū. Tātad mm, jautājums par publisko privāto dalījumu, nu, š, un šis eh, nav runa par to statu statusu tam, kas piešķir finansējumu, bet gan par to, kas eh, tos piešķir. Un te mēs runājam par projektu promoteriem. No visiem projektiem viena trešdaļa ir privātie eh, projektu veicinātāji, divas trešdaļas ir uh, publiskās struktūras, bet tikpat labi var būt runa par dzelzceļa kompānijām, kas darbojas mm, tirgu, un tam līdzīgi. Un tad par eh, finansēšanas avotiem mm, mēs redzējām, ka bija 14 projektu mm, ar EIB, bet mums ir 20 komercbankas, kas ir iesaistījušās schēmās. Tās nevienmēr darbojās vienas pašas reizēm un visai bieži ir eh, kombinācijas ar eh, nacionālajām bankām kopā ar uh, komercbankām, bet lai atbilstā, atbildētu konkrētāk Rikē kungam, lielākais projekts Francijā, tas ir RTMS Parīze Liona, mm, šis eh, smago mašīnu autoceļš, eh, šis finansējums nāk no privātajām bankām, nevis no citiem finansējumamotiem. Tā tad ir iespējamas dažādas konfigurācijas. Uh, Par ūdeņradi runājot. Mm, tas eh, pavisam noteikti ir pirmais šāda veida projekts. Jāraugās, kā tas izskatīsies. Ir eh, skaidra stratēģija, kā attīstīt tālāk ūdeņrāža šos punktus ar saistītiem pakalpojumiem. Tātad šeit ir eh, nacionālā banka, finanšu partneris, kas ir iesaistīts, un tad, nu, raudzīsim, kā tas beigās izskatīsies. Par eh, šiem pieteikumiem mēs neesam saņēmuši tik daudz pieteikumu, iespējams, ka ir grūtāk apzināt ienākumu plūsmas nu, no šādām mm, pamata tīkla infrastruktūrām, un varbūt tas arī uh, izskaidro to, kāpēc nebija tik daudz šādu projektu izvēlēti, bet ko tad mēs vēlamies darīt šajā otrajā posmā? Nedaudz paplašināt interpretāciju inovatīviem un alternatīviem degvielas veidiem. Tagad ir iespējams, ja jums ir alternatīvs degvielas projekts, šajā pamatprojektā jums nav jāizmanto šī uh, Nu, pamata prioritātes rubrika, bet jūs varat izmantot inovāciju sadaļu. Tātad tur ir labvēlīgāki mm, apstākļi un tad ir iespējams piesaistīt vairāk projektu pilsētās alternatīvās degvielas jomā. Par ērtēmēs e un nu, projektu tipoloģiju. Es pieminēju plašu šo um, smago mašīnu daļu un aprīkojumu uh, ceļā no Parīzes uz Lionu, bet eh, daudz ir arī iebūvēto iekārtu, trīs vai četras mm, kompānijas, un mums ir arī ļoti interesanta schēma Nīderlandē. Mm, tā nav dzelzceļa kompānija, kas eh, izmanto šo schēmu, ne tā ir administrācija, kas pēc tam eh, paver iespējas dažādiem partneriem iesaistīties, kas nozīmē arī mazāku partneru uh, iespējas piedalīties. Tātad tas ir ļoti interesanti. Par eh, šo laika grafiku pirmai, pirmā daļa ir beigusies. Mēs parakstīsim grantu nolīgumus eh, nākamā gada sākumā, un tad 19. gada sākumā mēs nonāksim pie finanšu klauzulas, un tikai tad nu, mēs varēsim piešķirt grantus. Otrais. Uh, Mm, termiņš eh, tas tiek pārcelts, mēs noslēdzam aprīlī šo projektu pieteikumus, novērtējums vasarā un grantu eh, no, vienošanās būs 18. gada beigās un tad 19. gada beigās, 20. gada sākumā varēs eh, nonākt pie finanšu klauzulas parakstīšanas, ņemot vērā to, ka līdz 2023. gadam izmaksām ir jābūt atbalsta tiesīgam. Uh, Un tad par eh, specifiskākiem jautājumiem eh, projektu Vācijā. Man, man visai grūti būtu tūlīt jums mm, par to atbildēt, jo tad būtu jānoskaidro vairāk par šo konkrēto projektu, kāds ir tā status atbalsta saņemšanai, bet mēs ar mm, prieku atgri varam atgriezties pie šī jautājuma divpusēji un pievērsties tam nedaudz sīkāk, mm, runāt par šo. Uh, šīs, eh, šī maršruta elektrifikāciju. Un tad eh, jautājums par līdzfinansējuma apmēriem, likmēm. Nu, tā kā mēs īsti nezinājām, kāda veida līdzfinansējums būtu atbilstošs šim eh, kombinācijas konkursam, nu, mēs izmantojam jau tradicionālos konkursu pieredzi, 20% ir standarts Eh, līdzfinansējumā, CEF eh, inovāciju projektiem RTMS, tas bija 50%. Eh, Tātad mm, šajiem pamattīkliem atsauce bija 30%, bet tā kā šāda veida projektiem bija daudz pieteikumu, mēs izvēlējāmies samazināt šīs šaurās vietas līdz finansējuma likmes un ir virkne plašu projektu, kuru mēs piedāvāsim 20% līdzfinansējumu 30% vietā. Tad nu varam tādējādi finansēt vairāk projektu. Tas gan ir eh, tāds kā tests, un jā, šie projekti tiešām var nonākt pie finanšu klauzulas ar šo 20% piešķīrumu, tad tās būs labas ziņas mums un mēs varēsim paredzēt nedaudz zamāku līdzfinansējumu likmi šāda veida projektiem. Tātad eh, mēs vienkārši esam izmantojuši arī to, kas jau bija CEF regulā arī šajā gadījumā. Un pēdējā lieta, es tiešām atvainojos, ka mēs nevarējām jums nosūtīt savu tradicionālo brošūru. Tā drīz tiks eh, pabeigta. Nu, drīz vien saņemsiet to savos mm, birojos elektroniski, kā ierasts saņemsiet detalizētu informāciju par katru izvēlēto un arī neizvēlēto projektu. Un, protams, ar prieku atbildēsim par eh, visiem šiem projektiem uz jūsu jautājumiem. Leur, euh, de Noël, c'est ça en fait. Donc, euh... Liels paldies! Mums tiešām Ziemassvētku dāvans nāk ātrāk vēl pirms Ziemassvētkiem. Labi! Liels paldies komisijai par to, ka sniedzāt informāciju par finansējuma kombinēšanu. Tas bija viens no svarīgākajiem punktiem darba kārtībā arī turpmākajos gados un sniedzāt informāciju par projektu atlasi. Turpināsim darbu, kā paredzēts par deleģētā akta priekšlikumu attiecībā uz tehniskajām prasībām kuģiem, kas ceļo iekšzemes ūdeņos. Un kolēģe Roskas kundze jau ir klāt. Hello, uh, uh good afternoon. Jums ir eh, piecas minūtes, lai mūs iepazīstinātu ar eh, iekšēju ūdensceļu kuģu tehniskajām prasībām. Tas būs īsi un ātri jāpaldies eh, prieksēdētājs kundze un jauku vakaru visiem, jauku vakaru visiem šās komitejas deputātiem. Godātas dāmas un kungi! Vispirms es vēlējos pateikt, ka Komisija ir sagatavojusi divus rīcības plānus, un mums ir pilnīgi jauns skatījums uz pārvaldību, lai izvairītos no juridiskām plaisām un tiesiskām plaisām iekšē ūdensceļu kuģiem un to regulējumam. Uh, Tā tad mēs ļoti augstu vērtējam šo mums sniegto iespēju, lai jūs iepazīstinātu ar pirmo jaunā skatījuma īsteno, īstenošanu dzīvē. Un lai 16. gada e, direktīva par tehniskajām prasībām kuģiem, kā tā tiek īstenota. Uh, Un eh, šī te direktīva pakāpeniski aizstās eh, dažādus eh, standartus un tiesiskās normas, kas šobrīd ir spēkā. Vēlētos atgādināt sekojošo, ka 2006. gada direktīva par tehniskajām prasībām, tajā patiesībā runa iet par dažādiem certifikātiem, kas tiek izsniegti saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Uh, ir dažādi juridiskie ietvari, dažādas e, jurisdikcijas, dažādi laika termiņi. Tā tad ir Eiropas Savienības certifikāts un ir arī aģentūras certifikāts. Un mēs mēģinājām panākt savu veidu e, harmonizāciju, lai izvairītos no konkurences kroplo, kropļošanas. Tā tad 14 tūkstošiem iekšzemes ūdens ceļu kuģiem mēs vēlējāmies vienu kopīgu, vienu kopīgu certifikāciju. Tātad tagad mēs esam sagatavojuši deleģēto aktu par S-stream, kas ir Eiropas tehniskie standarti iekšēju ūdens ceļu kuģiem, un eh, patiesībā loģika tika ievērota tā pati kā profesionālo kvalifikāciju atzīšanai. Un par to vēlētos pateikt, ka parlaments par profesionālo kvalika, kvalifikāciju atzīšanu pirms divām nedēļām balsoja, bet arī. Um, transporta padome balsoja par šo priekšlikumu. Tā kā manā rīcībā ir tikai 5 minūtes, tad es vēlētos iepazīstināt ar komisijas pamatprincipiem, tātad kādi ir tie principi, pēc kuriem tika sagatavoti iekšē ūdens ceļu kuģu certifikācijas principi. Standartizācija ir nepieciešama, nepieciešams prof, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas, bet eh, nedaudz eh, atgriezīšos atpakaļ pie deleģētajiem aktiem. Pirmo soli jau esam spēruši, un tā ir 218 no um, Eiropas Savienības dibināšanas līguma pants, un arī saistībā ar padomes jūnija lēmumiem Šie lēmumi tika apstiprināti jūlijā, un tagad mums komisijai ir jāsagatavo deleģētie akti, kuru nolūks ir pēc iespējas ātrāk uzsā, uzsākt starp nozaru sarunas, jo dalību valstīm nāk, līdz nākamā gada 7. oktobrim ir jātransponē šis likumdošanas akts savā likumdošanā. 17. oktobrī mēs eh, jau paskaidrojām, ka tas eh, ir otrā direktīvas pielikuma maiņa, bet arī trešajā un piektajā direktīvas pielikumos ir jāveic izmaiņas, lai ievērotu konsekvenci. Tā tad man tagad ir palikušas, palikusi viena minūte, lai salīdzinātu dažu šo certifikāciju līmeņus, un tas tika piedāvāts direktīvas otrajā pielikumā. piemēram, tātad 500 lapuses un arī iepriekšējais S-stream, kas tika sagatavots iepriekšējā gadā, 15. gadā. Un eh, doma bija, ka mēs vēlamies eh, pakļauties, ņemt vērā arī tehniskos uzlabojumus. Piemēram, ir eh, ceļa mobīlā mašinērija, kas 15. gadā vēl nebija gatavs kā priekšlikums, un tagad mums ir jāpiemēro šie normatīvi jaunajai attīstībai. Un um, tā kā runa iet ne tikai eh, par eh, dzinēju uzstādīšanu uz kuģiem, Tad eh, mēs runājām arī par eh, tā saucamajām eh, mājām, kur, ar kurām bija saistīti ļoti daudz negadījumu. Tad esam sagatavojuši jaunus noteikumus ugunsdzēsības sistēmai, elektriskajam aprū, aprū, aprīkojumam elektriskajām instalācijām, jo arī jāatcerās, kas notika San San ezerā, bet uh, ir ļoti svarīgi, lai iekšēji ūdens ceļu noteikumi būtu saskaņā ar pārējo likumdošanu. Mēs vēlamies rast ilgspējīgus risinājumus. Es tiešām uzskatu, ka tas ir iespēju punkts rast risinājums iekšē ūdens ceļu kuģiem. Un mana kolēģe Magda Volska, kas strādā iekšē ūdens ceļu darba grupā, arī man varēs palīdzēt, ja jautājumi kļūs pārāk tehniski. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Daņinas kundzei! Un tagad Došu vārdu referentam Belēkungs lūdzu. Tātad eh, jūs esat sagatavojis eh, priekšlikumu un tagad došu vārdu arī ēnu referentiem un pēc tam došu vārdu eh, komisijai atbildēt uz komentāriem un jautājumiem, ko izteica deputāti. Belēkungs vārds jums. Much, uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Um, I had the, uh, the honor to... Kā jūs at atcerieties, man ir tas gods būt eh, tehniskajām prasībām iekšā ūdensceļa kuģiem ziņojumu referentam un eh, šis ziņojums tika pabeigts Krēmer kunga priekšsēdētāja amata laikā. Man ir vairāk jautājumu, varbūt pāris komentāru. Tehniskās detaļās neiedziļināšos, bet viena vispārreiz dabas piezīme. Komisija noteikti nebūs pārsteigta, ka es šādu piezīmi izsaku, proti tas, e, ka parlamentam vajadzētu būt iesaistītam jau agrīnākos etapos, lai nav tā, ka parlaments tiek pieslēgts šī procesa um, niansētā izstrādāšanā tikai gala etapos. Es e, saprotu, ka eksperti ir tie, kur sagatavo gala priekšlikumu, un tomēr mēs vēlētos informāciju saņemt daudz agrīnāk pāris tehniski jautājumi par devīto pantu par izmešiem. Tā tad um, par piesārņojošajām gāzēm, un komisija jau to pieminēja, grozījums ir saskaņā ar bezceļu um, automobīļiem, bet 9.01 eh, punktā runa iet par to, ka tiek atrunāti vispārējie nosacījumi, kāda būs šai nodaļai, proti certificēt, eh, certificēt akceptētus un pieņemamus dzinējus un dzinēju aizvietotājs. Tātad, ko tas nozīmē bezceļu mašīnas un šo te dzinēju certifikāciju? vai jūs aizliegsiet kādus konkrētus um, mašīnu modeļus. Nākamais par tahogrāfiem. Vai komisija varētu paskaidrot, kādas izmaiņas ir veiktas um, tahogrāfa minimālajās prasībās? Un varbūt, vai tad ir likumā atrunāta uh, prasība, ka iekšzemes ūdens ceļu kuģos ir nepieciešami tahogrāfi? Iespējams, ka komisija varētu atbildēt uz šiem jautājumiem par takogrāfiem. Nākamais jautājums ir bezkapteiņu kuģi. Ja es pareizi saprotu, tās ir bāražas, stumtas bāražas, uz kurām nav e, komandas, tām nav komandas, tām nav arī kapteiņa māja. Cik tad daudz šādas stumjamas e, biržas ir Eiropas Savienībā. Un varbūt, ka komisijai ir šie dati. Un um, nākamais jautājums par šīm bāržām. Vai šādu bāržu izmantošana rada apdraudējumu drošībai, un ja rada tādu, vai varbūt nerada, tad varbūt rada citus. Tie arī būtu mani jautājumi. Tā tad tahogrāfi, baržas bez komandas un piesārņotāji. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Bélé. Monsieur Artung, est-ce que vous voulez prendre la parole? Vai kāds vēlas vēl izteikties? Ertug kungs? Monsieur Artung. Monsieur Artung. Allô?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 Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai par to, ka izskaidrojāt situāciju un ka to ļoti ātri izskaidrojāt, bet ko īsti jūs nepaskaidrojāt man, ir tas, kādēļ Eiropas Savienībai tāda ārēja iestāde izskatās tik ļoti var ietekmēt es lēmumu pieņemšanu attiecībā, piemēram, uz citiem transporta veidiem, ir EAS, EMS, ir Visas šīs aģentūras, kas ir izveidotas, definētas arī koplēmumā ar Eiropas parlamentu. Tad kādēļ šai industrijas dominētai iestādē ir tik milzīgs politiskais svars? Paldies! Merci beaucoup, monsieur Taylor. Donc c'est... Paldies, Taylor kungs. Tiešām tas bija ļoti, ļoti ātri. Lungrēn kungs. Uh, Labi, neviens cits vairs nevēlas izteikties. Tad, nu, tomēr eh, trīs svarīgi jautājumi tik uzdot lūdzu. Paldies par parlamenta iekļaušanu tādā agrākā sagatavošanas stadijā. Man arī tas ir kaut kas ļoti jauns, jo šajā jaunajā nodaļā es sāku strādāt tūlīt pēc tam, kad tika pieņemta šī direktīva tātad vienu gadu pēc tam. Līdz ar to ar jaunajām prasībām 2017. gadā, kas bija pieņemti, bija ļoti grūti strādāt uz priekšu, lai tos izveidu, tad, lai tos pieņemtu pirms valstis nākamā gada oktobrī transponēs šo direktīvu. Un, protams, ka vēl ir iespēja uzlabot uh, situāciju, tātad uh, arī ir lūgums nāk klajā ar skaidrojošu dokumentu par jaunajām tehniskajām prasībām. Mēs varam arī paredzēt, kā šāda veida skaidrojuma dokuments arī varētu tikt izstrādāts gada laikā, orgi, organizēt vairāk ekspertu um, darba grupas Lai runātu par šīm tehniskajām prasībām, jā, darba ir visai daudz vēl pie šī. Tad es saprotu, kā arī mm, aprīlī, jo plenāra sēdē būs arī mm, diskusijas par caurskatāmību, kā to labāk nodrošināt. Tā tad arī šis darbs uh, um, tiek veikts. Tālāk Teilora kunga jautājums, un tad Marta kolēģi atbildēs uz tehniskākiem jautājumiem. Kādēļ nav standartizācijas iestādes, ko tad šie um, koplikuma pieņēmēji jau atzīst arī, ka attiecīgām komitejām jau ir piešķirtas pilnvaras un kompetences. Līdz ar to mēs vēlamies, lai šī standartizācijas iestāde arī darbotos attiecīgās komisijas, kompetentās komisijas uh, laukā atbildībā. Zinu arī no nu, iepriekšējās direktīvas, pie kuras arī strādājam pie alternatīvo degvielu direktīvas, arī tur mēs atsaucāmies uz uh, ISO standartiem. Tā nav tāda uh, neierasta situācija. Šai direktīvā tieši arī likuma pieņēmēji norādīja, ka no sestības vajadzētu pārņemt standārtus, un 2015. gadā arī jau tas tika iekļauts direktīvas otrajā pielikumā. Paldies! Labu pēcpusdienu visiem. Es varbūt sākšu ar uh, pēdējo jautājumu. Tātad mēs zinām, ka Nīderlandē ir ja, projekti par uh, šiem kūģa, uh, par šiem jūras kuģiem, un tad arī Beļģijā ir projekts, kas tiks noslēgts līdz 2020. gadam, un tad projekta mērķis arī Paredziet noteikumu šīm stumtajām baržām. Bet e, detaļas mums nav zināmas, bet mēs zinām, ka šāds projekts ir. Par tahogrāfiem tas vēl nav obligāti iekšzeme, iekšējo ūdeņu ceļos, bet ja tahogrāfi tiks iekļauti, tad ir jābūt arī noteiktām prasībām, kāds ir 2017. gadā izstrādāts. Tālāk par e, šim bezceļā šīm uh, transporta līdzekļiem. Nezinu, vai pareizi sapratu šo jautājumu. Bet ir sādaļa attiecībā uz šiem uh, um, bezceļmobīlo um, bezceļu mobiliem iekārtām, kur ir prasības noteiktas arī motoriem lai tos varētu palaist tirgū. Tad arī tur ir prasības attiecībā uz šo eh, motoru pakalpojumiem. Tas ir viss vajadzīgs drošības apsvērumiem. Paldies! Merci beaucoup à la komisija. Liels paldies komisijai par to, ka atbildēts kolēģi jautājumiem atgādīnu, kā parlaments ar ļoti lielu uzmanību sēko delģētu aktu izstrādēji. Atgādināšu arī, ka mm, nu, mūsu parlamentā ir jāinformē uh, tāpat kā dalību valstu pārstāvi, līdz ar to visai bieži mēs tiksimies noteikti. Liels paldies komisijai un tiekamies pavisam drīz. Un tagad turpināšu ar savu darba kārtību, bet tagad sanāks notiks aiz slēgtām durvīm. Annoncer une petite interruption pour que le streaming Tagad būs vēl neliela pauzīt, lai pārtrauktu arī web streamingu un lai tad mm, tie, kuriem tas ir jā.